Okay, well, welcome everybody. Laipni lūgti visi. Man ir pāris lietas, kas jāpasaka pirms uzsākam darbu. Pirmkārt, formāli man ir jāpasaka, jāpieņem darba kārtība, neredz, ka kāds iebilst, tad pieņem, ka darba kārtība apstiprināta. Paziņojumi tiks izteikti beigās, acīm redzam iemeslu dēļ, jo mums ir jāķers pie galvenā darba, pie ministru runām, mēs esam ļoti priecīgi mūsu vidū uzņemt Francijas un Vācijas finanšu ministrus. Mums jau ir norisinājies ekonomiskās ekonomiskie dialogi ar Ungāriju, Beļģiju un Spāniju, un tagad varam teikt, ka šis jaunais instruments, lai palielinātu demokrātiskās debats par ekonomisko pārvaldību Eiropas Savienības līmenī, ka tas darbojas labā virzienā, tagad mums vēl joprojām ir um, jāsaņem Eirogrupas prezidenta mūsu grupā, un pirms pāris minūtēm saņēma apstiprinājumu, ka arī Itālijas premjerministrs piedalīsies mūsu ekonu komitējas uh, eh, sanāksmē janvārī. Tātad par jautājumiem atbildēm politiskās grupas jau ir iesniegušas vārdus tiem runātājiem, kuri runās katrā no laika nišām. Mums ir 14, ja paspēsim, tādēļ daži, varbūt daži tiks izslēgti. Uh, sarakstu Uh, izveidoja koordinātori aizstāja un uh, citi deputāti, balstoties viņu lomu, jāatbal, jāatgādina, ka koordinātori nesen ir to apstiprinājuši, ka viņi vēlās 5 minūšu laika nišu jautājumiem atbildēm. Ja jūs iztērējat 5 minūtes uz jautājumu, jūs nesaņemsiet atbildi. Es uh, piestīšu savu āmuriņu, ka nokļūsim pie 4,5 minūtēm, tā lai man nevajadzētu jūs pārtraukt, un tas arī ir vienīgais brīdinājums. Uh, par to, ka laiks izbeidzas. Vai jūs lūdzu arī a, konkrēti norādītu, kuru, mini, kuram ministram jūs uzdodat jautājumu? Neuzdodiet trīs jautājumus katram ministram šo piecu minūšu laikā, jo tad jūs nesaņemsiet atbildes. Lūdzu, uzdodiet savus jautājumus mērķiecīgi. Tāpat es atvainojos ministriem, kas ir tik nepieklājīgi, bet man arī ar jums man vajadzēs būt striktai attiecībā uz laiku savā ievadu runā var runāt maksimums septiņas minūtes, pulkstens tiks ieslēgts, jūs to redzēsiet savā priekšā. Es atvainojos, ka esmu tik strikta, bet tāda, nu, ir šādas šīs komitejas koordinātora loma. Ja jums ir kādas sūdzības, tad lūdzu vērsieties pie viņiem. Es domāju, ka Šalbas kungs būs pirmais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, cīnītās kolēģis. Paldies par šo iespēju ierasties pie jums un ar jums komiteja arī runāt par jautājumiem, kas aktuāli Vācijā un arī situāciju kopējā Eiropas, uh, Eiropā, kā mēs redzam, Eirozonas valstu grupā, un jums varētu sniegt īsti pārskatu par situāciju. Pirmkārt par situāciju Vācijā. Jūs jau labi zināt, ka arī Vācijā uh, ekonomiska attīstība kā arī kopējā Eiropas ekonomiskā attīstība un pasaules globālā ir nedaudz pasliktinājusies. Nacionāls budžets, mēs to pieņemam 2012. Mm, gadam, un šogad mēs to arī izpildām. Tas nozīmē, ka arī ievērot Eiropas sekundārās tiesības, ka mēs mm, nedrīkstam pārkāpt noteiktās budžeta un vispār deficīta robežas. Uh, Tāpat arī esam paredzējuši zināms arī korekcijas par lielajām makroekonomiskajām svārstībām, kas ir saskaņā arī ar Eiropas noteiktajām tiesībām. Un līdz ar to šajā līmenī, attiecīgi par Vāciju, es varu teikt, ka tas tiek ievērots. Un tad šobrīd arī par Vāciju neko arī vairāk neteikšu. Mēs, protams, savāc ir diskutējuši par to, vai varbūt mēs varētu tomēr straujākā tempā samazināt valsts deficītu. Bet es domāju, ka tas, ko mēs šobrīd piedāvājam, deficīta samazināšanas temps un šo nelīdzsvarotību izlīdzināms Eiropā, nu šajā gadījumā mēs tomēr ievērojam tādu pareizu tempu. Eirogrupā jau pagājušo nedēļu mēs eh, spērām nozīmīgus soļus. Mēs arī panācam vienošanos par nākošo sadaļu um, pabalstu izmaksu Grieķijai. Uh, Vācijā, protams, tās bija ļoti smagas diskusijas un arī Eirogrupā. Un pagājušā nedēļa piekdien, tātad mums bija jāgroza arī saprašanās memorands ar Grieķiju. Un tad līdz Vācijas arī parlaments to visu atbalstīja, izņemot vienu politisko grupu, bet savādāk tas bija Vācijas parlamenta lielākais vairākums, kas atbalstīja šīs nākamā pabalsta daļas izmaksāšanu Grieķijai. Un es par detaļām arī jums šeit, ja mēs to vien varu liekt tikai neziņot. Tad, ja mēs runājam par līgumiem, tad vienmēr ļoti svarīgi, ka es to vēlreiz arī vispārīgi atgādinu, mēs vādāmies pēc pārliecības, ka kopējās problēmas ar kopējo valūtu Eiropas ekonomiskajā un monetārajā savienībā varam atrisināt tikai pakāpeniski. Tātad soli pa solim Un arī rītdien un šovakar jau Ekofin sanāksmē mēs runāsim tālāk par kopējo Eiropas Banku Savienību un banku uzraudzību. Un tajā sakarā mums būs ļoti cieši jāsaukā, jāsauko līdzi, lai visām atšķirībām, kas 17 dalībvalstu starpā un 10 tajās, kas vēl nav ieviesušas eiro, tātad šīs arī atšķirības ir jāievēro. Un ir jāsaprot, ka arī tās desmit dalībvalstis, kas tomēr vēlētos pievienoties Eiropas zonai, tad ir jāļauj arī to darīt, un tad ir jāpanāk, ka mūsu sadarbība un banku uzraudzība notiek ciešāk, un valsts ir savstarpēji vienotāks, nevis tiek atšķirts arvien vairāk. Lūk, par to mēs runāsim rītdien, Ekofin padomē. Par šo soli pa solim pieeju un kopējo problēmu pārvarēšanu kopējās valūtas sakarā. Te ir divas lietas jāievēro. Pirmkārt, viens ir tas, ko mēs varam jau šobrīd arī atrisināt ar mūsu piedātiem arī pielāgošanās pasākumiem dalībvalstīs un panākt nozīmīgus arī jau mm, tālākus uh, veiksmes soļus. Tad es jau pagājušajā nedēļā arī ziņoju Vācijas parlamentām attiecību par Grieķiju, kas tiek darīts Grieķijā un kādu veidu progresu Grieķija ir uzrādījusi, lai uzlabotu valsts makroekonomiskos rādītājus, konkurētspēju, ko jau viņi ir pamākuši, panākuši. Tas jau ir tiešām apsveicam, un tas pierāda, ka izvēlētais uh, virziens un ceļš ir pareizs. Tas tikai, protams, nav izdarāms vienā mirklī. Tas ir soli pa solim pieeja, un katrā ziņā arī šo soļu sperot, mēs arī apzinoties tādu morālos apdraudējumus, mēs skaidri norādam un saprotam, ka šie struktūra pasākumi, kas ir vērsti arī uz deficīta samazināšanu, ir iespējami un tie tiks pieņemti tikai tad, ja mēs redzam patiesu rīcības spēju un izlēmīgu darbību. Tālāk, piemēram, kad mēs runājam par finanšu tirgu uzticības atgūšanu. Finanšu tirgi vienmēr norādījuši tieši viens ir uh, galvenais valsts maksātnespēja, jau kas izriet no Lehman Brothers uh, bankas krīzes. Un Eirozonā, protams, tas ir skārs ļoti nopietni, lai gan jāatzīst, ka īstenībā ir arī vēl citas dalība valstis Eiropā, Eiropas zonas valstīs starpā, kam ir vēl lielāka parāda nekā Grieķijai, bet tas tikai pierāda, ka lēmumu pieņemšanas uh, struktūras un īpaši Eirozonas valstīs, tomēr ir mm, saskaroši nopietnām problēmām, kas nespēja pārliecināt finanšu tirgus par saviem lēmumiem. Un to mēs visu nevaram atgūt šo uzticību vienā mirklī. Mums nepieciešams atkal soli pa solim pieeja, izstrādāt labāku likumdošanu, labāku lēmumu pieņemšanas procedūru un arī izstrādāt man konkrētu ietvaru. Pēdējo divu gadu laikā mums tas ir izdevies, izstrādāt arī fiskālās stabilitātes paktu, arī šo sixpack un uh, mūsu tātais kopējos stabilitātes pasākums, bet ar to vēl nepietiks. Mums nepieciešams arī jau domāt un strādāt pie Eiropas līguma izmaiņām. Un, protams, ka līguma izmaiņas nozīmē laiku, un tam ir jāvēl pragmatiski pieeja, bet tur nav citu variantu. Mēs esam pārliecināti, ka, nu, un tas ir divas galvenās lietas, ko secinājumos varu šodien pateikt tad, kur mēs skatāmies par ilgtspējīgu attīstību. Ja skatoties globālajiem izaicinājumiem, mēs saprotam, ka ilgspējīgu attīstību mēs varam nodrošināt tikai tad, ja mums kā priekšnosacījums tiek ievērot šāda ilgspējīga finanšu politika. Apzinoties arī mūsu demografisko situāciju, dinamiku, kas notiek arī, kāda attīstība šobrīd modeļi ir attīstības valstīs, apzinoties arī sociālo piramīdu, mēs varam palikt valsts, uh, kā pasaules vadošo valsts sarakstā tikai tad, ja mēs apzināmies šīs pārmaiņas. Un tieši tāpēc mums ir jāsaprot, ka jautājums ir par to, kā lēmums, kā samazināt parādus, ir tikpat svarīgs par to, kā finanšu politika Uh, nenovērš uzmanību, nenovērš uzmanību no struktūrālo reformu iznošanas. Lūk, tas ir absolūti svarīgs uzdevums, un to mēs pēdējo divu gadu laikā esam ļoti svarīgi uzsvēruši un visu laiku strādājuši. Paldies! Thank you very much! Paldies! Liels paldies! Un bez liekas laiks šķērdēšanas tad došu tagad. Es nesaku, ka jūsu runa bija ļoti, lai izšķērēts laiks, bet tagad došu vārdu Francijas ministram. Bien, Madame la Présidente. Euh, Dārgā priekšstādātāja, ministrs kungs, dārgie deputāti, ar prieku pieņēmu jūsu uzaicinājumu. Tas man ir iespēja atgriezties Eiropas parlamentā, kur es labu pazīstu. Divreiz esmu bijis pats deputāts un uh, esmu bijis arī priekšstādātāja vietnieks, augstu vērtēju jūsu lielisko darbu. Un Turklāt šis ir sarežģīts periods, un es pārējot citā amatā neesmu aizmirsis savu pieredzi, neesmu atstājis Eiropu novārtā. Es apzinos jūs centienus. Tad es arī domāju par nacionālo skatījumu un tad par Eiropas skatījumu. Francijā mums valdība ir nesen stājusies pie savu darbu. Esam izstrādājuši stratēģiju, kas darbojas uz uh, Eh, Francijas ekonomikas eh, trūkumu labošanu. 10% eh, ir bezdarba līmenis Francijā. Izaugs nu jau trīs semestrus, trīs trimestrus nav novērojama. Tātad situācija ir ļoti smaga. Un mūsu atbilde ir spēcīga ekonomika, ekonomika, kur balstās uz resursiem, un arī ir ekonomika, kurai jāpanāk savu konkurenti, nu jau vairākus, eh, vairākus desmitgadus tā ir palikusi iepakaļ. Uh, Pirmkārt, Francijai atkal jākļūst par savu likteņa lēmēju, un mūsu mērķi šeit ir pavisam skaidri. Paziņot 3% valsts parāds līdz 2013. gadam, rast struktūru, struktūrālu līdzsvaru līdz 2017. gadam. Un sešu mēnešu laikā mēs esam piedāvājuši sešus uh, likumus. Uh, ekonomikas jomā. Tie visi ir vērsti uz finanšu stabilitātes, līdzsvaru panākšanu, nodrošināt arī sociālo taisnīgumu. Otrais mūsu stratēģijas pamats ir Eiropa, un te mēs, protams, augstu vērtējam mūsu Vācijas kolēģis, esmu ļoti pagodināts būt šeit ar kolēģi Volgan Šoible, un te pirmkārt ir četras prioritātes. Pirmkārt, grūtībās nonākušo valstu problēmu risināšana vienošanās, ko parakstījām ar Grieķiju. Pagājušā nedēļa ir uzskatāms par uh, lūzumu punktu. Tas ir tāds svarīgs izšķirošs brīdis gan Grieķijai, gan Eirozonai, tāpēc, ka tas ļauj nodrošināt uzticēšanos izaugsmē. Un tas arī ļauj risināt citu valstu problēmas. Otkārt, Banku Savienība jo finanšu eh, noteikumi ir krīzes izraisītāji, un tas arī izraisa valstu krīzi. Un mēs strādāsim pie tāda likumdošanas projekta, kas tiks izveidots līdz 2012. gadu beigām. Tad eh, treškārt ir jāiestājas par Eiropu, kas ir uz izaugsmes ceļa, te ir runa par eh, izaugsmes paktu, un tad vēl atgriezīšai pie Eirozonas. Un ceturtais mūsu stratēģijas pīlārs ir konkurētspēja. Premjerministrs ir paziņojis nesen konkurētspējas paktu ar tādiem pasākumiem, par kuriem es stāstīšu rīt. Tātad um, uh, uzņēmumiem tiks nodrošināta manevra telpa, kas tiem ļaus īstenot savus ieguldījumus. Būtiski arī darba tirgus reforma, kas savā ziņā būs uzskatām par vēsturisku pagriezienu punktu. Uh, Francija, es domāju, var atgūt atpakaļ svarīgo lomu, kas tai piekrīt konkurētspējas ziņā. Un tagad runājot par Eirozonu. Un es jau sācīju par to, ka Eiropa arī ir daļa no mūsu projekta, jo patiesībā mēs nenovelkam robežšķirs starp nacionālo darbu kārtību un Eiropas darbu kārtību. Eiropas būva vēl ar vienu nav pabeigta. Tātad mēs zinām, ka pietrūks stabilizācijas mehānismu šoka gadījumā, arī risinājumu ņemot vērā mūsu daudzveidību, un turklāt jāiemācās ātri saprotami pieņemt lēmums. Un pēdējais ir solidaritāte. Eiropas krīze manā skatījumā ir pirmkārt integrācijas krīze, tātad Eiropas trūkuma krīze, nevis Eiropas pārāk lielas klātbūtnes krīze. Uh, Un mums ir tātad jārisina solidaritātes jautājums. Ir vairāk priekšlikuma mans pušais ziņā. Mēs piedāvājām uh, paša, pašu budžeta kapacitāti Eiropas līmenī, kas būtu atšķirīgi no 17 dalībvalsts budžeta. Tā būtu reāla funkcija vēršoties pret cikliskajām parādībām. Te ir, protams, svarīga sociālā aizsardzība un arī um, bezdarba novēršanas pasākumi. Uh, Tālāk valstu parāda risināšana budžetam arī uz to jābūt gatavam. Treškārt ir jā, jāveicina demokrātiskā kontrole Eirozonas pieņemtajiem lēmumiem. Tātad te ir nacionālo parlamentu dimensija, tāda ir arī, zināms, pilnvarš arī Eiropas parlamentam, es jau pirms vairākam dienām par to izteicos. Uh, Eiropas parlamenta taču vēlē Eirozonas eh, pilsoņi, un līdz ar to arī Eiropas eh, parlamentam būtu jābūt likumņēmējam Eirozonas budžetam. Un te ir arī runa par izpildu funkciju Eirozonā. Ministriem vienā vai citā veidā būtu eh, jāspēj atbildēt uz iedzīvotāju vēlmēm. Ja šie solidaritātes mehānismi Eirozonā tiks izveidoti, tad jānodrošina to laba darbība, mm, jābūt pietiekoši stingrai disciplīnai, kas nepieļautu valstu parādus. Volkams jau to sacīja, eh, var pārskatīt līgumu, es gan neesmu pilnīgi par to, taču vispirms ir steidzamība, pārvaldība un tad treškārt jāraugās ilgtermiņa problēma. Esmu pārliecināts par to, uh, kā šādi mēs radīsim mūsu iedzīvotāju uzticēšanos, līdzpilsoņu uzticēšanos. Tie ir tikai tādi pirmie punkti no manas puses, taču mēs esam konkrēti mm, virzītu šiem mērķiem, būs arī sanāksme decembrī. Uh, 2014. gadā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, tātad mums ir nedaudz vairāk par gadu, lai nu noteiktu konkrētos politiskos projektus, ar kuriem nāk klājā mūsu iedzīvotājiem, un tad viņi balsos par pietiekošu, le, piešķirot mums pietiekošu leģitimitāti. Un Francija turpinās strādāt solidārs integritātes gaisotnē, kuru ierosina arī Francijas premjerministri Olanda kungs. Eh, Olanda kungs, paldies! Thank you very much. We'll move. Lielas paldies. Tagad pāriesim uzreiz pie jautājumu sadaļas. Pirmais jautājums no EPP. Pablo. Gracias, presidenta. Mi pregunta es para el ministro Šaubas. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums ir Šaubas kungam. Es pārstāvu Spāniju. Uz Spānijas-Francijas robežas ir Uh, uzņēmumi, kuriem ir jau problēmas iegūt kredītus, tie izmaksā ļoti dārgi. Un tiek būtībā, ir arī situācija, ka būtībā tiek kropļots vienotais tirgus, un lai risinātu šādas problēmas, ir nepieciešama banku savienība. Kāds ir jūsu viedoklis? Kā jūs domājat, um, rītā Kipras prezidentūra iegūs mandātu, lai runātu ar Eiropas parlamentu. Pagājušajā nedēļā tā ļoti skaidri izteica savu viedokli, aplūkojot um, saņemtos ziņojumus. Kādi elementi, jūsuprāt, būtu uh, vissvarīgākie šajā mandātā ar Kipras prezidentūru? Valgang, šis jautājums tika uzdots jums. Eh. Paldies. Jā, ja mēs runājam par banku uzraudzību, Tad ir divi aktuāli jautājumi. Un es ceru, bet nu, es neesmu pārliecināts, vai rītdien jau ECOFIN mēs izstrādāsim kopēju mandātu. Tas pirmkārt jautājums par pārvaldību. Governance. Gal galā tas ir tiešām izšķiros jautājums, jo tur ir divas lietas. Viens ir tas, kā mēs varam arī aizstāvēt ECB neatkarību, un tad ir ļoti precīzi ir jānošķir bankas uzraudzības, banku uzraudzības politika un monetārā funkcijas. Līdz tam mums ir absolūti skaidri jāizsver noteikumi, un es domāju, ka tas nav tik vienkārši strauji izdarāms, un to arī valstu valdību vadītāji jau savu norādīja, ka mm, labi banku eiro uzraudzība, um, protams, ir viena lieta, bet banku uzraudzība ir savstarpēji jānodala. Un vai to mēs rītdien jau izstrādāsim, mēs par to nevaram šodien pateikt. Bet ir arī otrs, ko es varu teikt šobrīd. Man rodas tāds iespējas, ka banku uzraudzība, kas, jūs sakāt, varētu kaut kādā veidā tieši nodrošināt vai kavēt atsevišķu uzņēmumu finansējumu, un tas ir pārspīlēt šādu korelāciju. Galu galā jau arī 29. jūnijā, kur jau tika pieņemts Eiropadoms lēmums, par Eiropas banku uzraudzības izstrādi un par to, ka šī eh, pro, uh, modelis pārlīdz nošķirt, kad ir viens ir valsts finansējums tiešajām banku kapitalizācijai, un tad visam ir saistīti konkrētie noteikumi, vispārējie noteikumi, kas ir domāti arī par mm, monetāru un stabilitātes fonda līdzekļu izmantošanu. Tas nozīmē, ka valsts, protams, veids nepieciešamos arī tālākos taupības pasākumus un vispārējo pielāgošanās pasākumus, un arī, ja mēs runājam tikai par banku izpirkšanas uh, līdzekļu piešķiršanu, arī tādā gadījumā nalga tur ir jāpiemēro konkrētie arī pielāgošanās pasākumi. Un tieši tā brīdī, ja mēs vēlamies izmantot Eiropas stabilitātes mehānismu, tad kādā ziņā mums ir uh, arī absolūti jāsaprot, jo Cik ātri mēs iztērējam to naudu, nu, tas vispār nav iedomājams. Sniegs nekūst tik ātri ne Alpos, ne Pirinējos, kā nauda izkūst. Tā kā mēs skatāmies, 80 miljardi jau ir iztēlēti, un 2014. gadā, kas tur vēl paliks, nu, mēs jau zinām, kāda bija situācija 2008. gadā, piemēram, Vācijā. Vajadzēja pašai savākt savus līdzekļus, un, un tas, ko mēs tā piešķiešam ESM, eh, tas galu galā ir tikai kā uguns mūris, lai varētu vispār stabilizēt, un tās līdzekļi tie ir tāds kā uguns mūris, kuru valdība paši nevar nodrošināt, bet tas nav absolūti garantijas visam. Pablokungs? Jā, pavisam īsi. Mums vēl ir palikusi viena minūte. Tiklīdz tiks panākta vienošanās, un es tiešām Ceru, ka prezidentūra saņems mandātu nākamdēļ, un tad mēs varēsim runāt par Banku Savienību. Vai mēs varēsim rekapil rekapitalizēt bankas uzreiz? Paldies! Eh, nu, kā es teicu, nē, tā īsti nebūs. Nā, tas uzreiz to nenozīmēs, jo, ja tiek izstrādāts mandāts, tā tālāk seko viss juridiskais process, kas vēl prasīs ar zināmu laiku, un vienlaikus tas varētu būt, ka nākošu gadu tiek tikai izveidot šī banku uzraudzības kapacitāte. Ja banku uzraudzība to vispār sāk darboties, nu, tad pirmkārt tam vajag laiku, lai tas sāktu darboties, un pēc tam, ja skatīsimies, kad ir iespējama banku rekapitalizācija par tiešo, tomēr arī šādā situācijā būs jāievēro visi priekšnosacījumi. priekšnosacījumi. Tāpat kāds bija arī ESM sakarā, un tā kā mēs nedrīkstam šāds arī lietas aizmirst attiecībā arī uz Spāniju. Spānija, protams, nevar rast tik ilgi gaidīt. Es domāju, ka šīs debats, protams, Eirogrupu mēs atrisināsim, un tad attiecīgi šos līdzekļus banku rekapitalizācijai tomēr atradīsim, lai nodrošinātu arī tālāko līdzekļu piešķiršanu Spānijas valstī. Bet, ja jūs domājat, ka ar šādu mandātu uzreiz nodrošināt bankām pieju pa tiešo ESM, tas ir nepareizi, un tas līdz ar to tas būtu sasteigtā domāt. Paldies. Thank you very much. So... Lielas paldies. Nākamais atstāsim pulksteni ieslēgt, lai zinātu, cik ir atlikušais laiks. Tagad uh, vārds Elisē. Paldies. Arī mans jautājums ir Šaibas kungam. Liels paldies, ka pievienojāties mums šodien. Man ir trīs jautājumi, trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, Vācija ir ļoti respektējusi uh, Eh, juridisko pamatu eh, visiem, visām intervencijām. Un man ir jautājums, vai jums ir radušās kādas problēmas par eh, trojkas juridisko pamatu, kurš otrkārt. Mēs esam saskārušies ar dažkārt neparedzētiem rezultātiem so, pēc soļiem, kurus esam spēruši. Uh, Daži pētījumi mums tagad rāda, ka tiesiskais pamats, kuru izmantojam, ja mēs izmantojam visu uh, pieejamo robežu uh, pakotnē un uh, fiskālajā līgumā, vai mēs tad gala beigās varētu ņemt labā, sa, sagaidīt labākus rezultātus, un varbūt būtu nepieciešams vairāk laika, lai sagaidītu budžetārās disciplīnas rezultātus. Vai jūs tam piekrītat vai nē? Wolfgang, vārds jums. Jā, es uzskatu, ka Trojka savā darbā ļoti precīzi ievēro noteiktos līgumu nosacījumus. Es nekādā brīdī neesmu manījis, ka viņi kaut kādā veidā to pārkārt vai ka mēs varētu to apšaubīt. Mēs redzam, ka Trojka piemēro šos mehānismus, kas ir noteikts arī klāpšanas mehānismā, kas bija sākumā ESF un tālāk e SM. Tātad tās ir divas iestādes, kas uh, Eh, sagatavo arī savus ziņojumus, kas atspoguļo arī nepieciešamos soļus, un dalībvalstu valdību šos pasākumus tad arī īsteno, lūk, bet tas ir trojks pieņemta lēmumi. Un es domāju, ka viņi ļoti precīzi ievērot līguma punktus arī to ir darījuši. Un otrkārt, es domāju, ka šī politika ir bijusi veiksmīga. Mēs tā redzam, ka ir nu, panākt nozīmīgi arī nu, progress gan Portugālē, gan arī Īrijā. Īrija šobrīd jau ir uzsākusi uh, arī atgūšanos un iekūļu, iekļausies vēlreiz finanšu tirgos. Un Portugālē, protams, situācija vēl nav tik skoša, bet tur ļoti regulāri mēs sekojam. Grieķijai, protams, ir ļoti intensīvi mēs tur visu laiku strādājam, bet pagājuši piekdien Vācijas uh, parlamentā es ziņoju par to, kas jau viss ir panākts Grieķijā. Un vēlreiz es arī, arī ziņoju un norādīju, ka tagad vislabāk mēs pat labāk nekā pirms trim gadiem uh, Mēs tagad saprotam, cik nopietnas situācijas un problēmas ir tieši Grieķijai, jo tieši tās ir bijušas vienmēr par maz novērtētas, ne tikai Grieķijai, bet arī citās valstīs. Un tagad mēs redzam, cik daudz Grieķijai vēl ir jāizdara. Daudzi ekonomisti uzskata, ka tas ir iespējams, bet tam visam seko ļoti nopietni centieni politiskajā, iekšpolitiskas līmenī Grieķijā, lai vispār noturētos Eirozonā un tieši pagājušo nedēļu arī sarunas ar Trojku, Starptautisko valūtas fondu, ļoti intensīvo konsultāciju ceļā mēs to visu vēlreiz pārnājām. Bet lūk, mēs vēlreiz uzsveram, Krieķija šobrīd jau ir uz pareizā ceļa, un ja viņi arī konsekventi ievēro nosprausto ceļu, tad viņi arī veiksmīgi atrisinās savas problēmas. Un arī tāpat citās dalībvalstīs Spānijā ir īpaša situācija, un tādā ziņā nav nekāda īpaša situācija, un neskatoties, protams, šo banku situāciju, vienalga Spānija, protams, atrisinās šīs situācijas, un viņiem ir ļoti nopietni arī ir jau šī vēlēšanās risināt problēmas, kāds arī nosaka reālā situācija. Paldies! Monsieur le ministre, it's an easy, uh, no, stop, fine. Yeah, yeah, stop the going. clock because he's not listening. Minister. Minister Kungs saka nākošā runātāja. Uzklausiet man lūdzu. Tas būs svarīgi, saka Šarans Balas kundze. Paldies. Uh, es saprotu, ko jūs sakāt domāt. Tomēr bezdarbs dažās valstīs ir sasniedzis līdz pat 50% jauniešu vidū. Un tas tiešām ir radījis tādu uh, aburto loku, kas ir vērsts uz leju un sekas ļoti smagas. Uh, vairums šeit pārstāvēto valstu nesasniegs pāri par 1% izaugs. Paldies! Un vas ir vēl? Jā, paldies, bet ir jānošķir, kas ir cēloņi un kāds ir seks. Mēs tomēr neuzskatām vienāds. Mēs droši vien ne, nesam viensprāts par cēloņiem un sekām. Mm, mūsu pārliecība ir tāda, ka ilgspējīga attīstība ir tikai iespējama, ja mēs virzamies pa to ceļu, kā es to raksturoju sākumā. Un tādēļ Es uzskatu, ka arī Spānijā un tāpat arī citās valstīs, ja īsno šo politiku, tad arī var rēķināties tomēr ar arī panākumiem. Lai gan es ļoti labi zinu, ka jauniešu bezdarbs Spānijā rada milzīgas problēmas. Un šis jautājums ir, ko varbūt var mēģināt arī divpusēji un Eiropas mērogā arī mēģināt risināt, lai sniegtu tūlītē palīdzību. Paldies! Thank you, for... Paldies, un tagad Aldis vārdā Vulfs Klīns lūdzu. Ja paldies. Pirmkārt, eh, jums, ministrs Šoible, jautājums. Eiropas Savienība ir vērtību savienība, un tas nozīmē, ka mēs arī, arī spēcīgie un vājākās valsts savstarpēji izrāda cieņu. Un galu galā savulaik visi esam grēkojuši, un līdz ar to es domāju, ja mēs redzam, kā Vācija atsevišķi savīs tikai raksta par Grieķijas bankrotu, un nu tas ir pilnīgi nepieņemami. Un tāpat arī nepieņemami, ka Grieķijas uh, uh, demonstranti attēlo Vācijas kancleri SS uniformā. Tas ir nav pieņemami, tas nepareizi, un tas nekādā veidā bieži vien nav bieži izdiskutēts un nenotiek īsta komunikācija starp politiķiem un iedzīvotājiem. Tāpēc, redz, kā jūs redzat šo komunikāciju uh, uzlabošanu? Un tagad viens jautājums jums. Muskovīsī kungs. Pirmais jautājums ir par valstu parādu atpirkšanas programmu. To ierosina Eirozona Grieķijai. Kopš tā programma tika paziņot, spekulācija atsākās. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka šī programma gūs sekmes? Otrais jautājums attiec uz politisko vienību, eh, savienību. Jau no paša sākuma bija skaidrs, ka eiro nevar gūt sekmes kā tikai tad, ja Eirozona tiks pārveidot par reālu politisko savienību. Jūs par to jau runājāt, tomēr man šķiet pastāv tādi cilvēki, kas pie, vispirms pieprasa solidaritāti, un pēc tam Eiropas pārveida politiskā savienībā, un atkal ir arī citi, kas uzskata, ka otrādi vispirms jābūt politiskai savienībai, un pēc tam nāk solidaritāte. Ko jūs par to domājat? Okay, Labi, saka Polas kundze, jāsadala laiks. Tātad vispirms, Volgang, vārds jums apmēram uz pusotru minūti, lai pēc tam paliek vēl laiks otram jautājumam. Es domāju, ka es atvēlēšu lielāko daļu laiku Pjēram. Uh, Klinskungs, es vienmēr jau pirms divar pus gadiem Vācijas parlamentā arī norādīju, ka mums ir jāizturās ar cieņu pret tam arī situācijām un prasībām, ko mēs uzstādām Vācijai, e, Grieķijai, piedošanu. Un tas ir, protams, arī absolūti saistīts ar šo situāciju. Un daļa no tā, ko mēs redzam, kā to pārspīlē mēdī, no tā mēs ciešam viss. Tā kā kancleri tiek atkārtot, at, attēlota SS uniformās, un tas tiešām drausmīgi, bet vienlaikus saprot arī grieķiem, kas uz ielas man apstādina un saka, mēs vēlamies jums pateikties par palīdzību. Uh, un katrā ziņā Vācijas federāla valdība arī turpinās aktīvi un atbildīgi ar lielu atbildību skaidrot šo situāciju un savus soļus. Un mēs saprotam, ka tas ir milzīgs sloks Grieķijas tautai, Grieķijas iedzīvotājiem. Un mēs, protams, visu laiku esam norādījuši, ka, protams, elite savā ziņā neko daudz ne, necieš un nevēlas, bet nu to mēs nevaram mainīt Grieķijā. Oui, sur... Euh, Jā, atbild Moskovīsī kungs. Parāda atpirkšanas operācija buyback. Par to man nekādu īpašu uztraukumu nav. No vienas puses to ir vēlējušās Grieķijas varas iestādes, un no otras puses arī eh, no, tas ir atkarīgs, tā sekmes atkarīgs no tā, kādi būs padomnieki. Turklāt arī eh, tā atpirkšana ir apmēram 30% apjomā, 32% apjomā no tās sākotnējo vērtības. Es zinu, ka Lagārdas kundze, starptautiskā valodas fonda priekšsēdētāja bija Parīzē piekdien, es ar viņu tikos, un viņa bija diezgan optimistiski noskaņota par šī mehānisma iespējamām sekmēm. Un jārīkojas ātri, jo 13 līdz 13 decembrim ir jāsniedz līdzekļi. Un uh, visas aplēs tik veiktas realistiskā veidā, un es domāju, ka tas darbosies. Un Francijas prezidents runā par uh, solidaritāti visās jomās bez politiskajiem ierobežojumiem. Es arī Eiropas, es arī 2005. gadā šeit strādāju pie konstitūta, Eiropas konstitūcijas un skaidri zināja, ka bez uh, politiskās vienotības mēs nevaram doties tālāk. Mums tiešām ir jāvirzās visiem kopā, gan tiem, kas uh, uzskata par primāro uh, politisko savienību, gan ar tiem, kas to uzskata par sekundāru. Pirmā lieta ir atbrīvošanos no parādiem. Francija nav tāda uh, visatļautības uh, zeme, un mēs arī neiesto, neiestājāmies par kaut kādu futuristisku, reāli neiespējamu savienību, bet mēs arī iestājāmies par solidaritāti kopā ar Vāciju. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies, saki Bolas kundze. Jūs eh, izmantojat tikai 30 sekundes, ļoti labi. Tagad eh, nu, ECR grupas vārdā Vinbonas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēršos pie Francijas ministra. Tokijā šorīt Kristians Nojers, Francijas bankas galva, sacīja, ka Eirozonas valdībām ir jāuzlabo valstu finanšu līdzekļi, nodrošinot eh, struktūrāls reformas, padarot reģionāls ekonomikas eh, konkrētspējīgāks. Tātad viņš eh, aicina rīkoties vairāk. Jūs savā runā uzsvērāt struktūrālo deficītu, taču ņemot vērā, cik liela ir atšķirības starp uh, vadošajām Eiropas ekonomikām jūsu pašu valsti, varbūt jūs varat pastāstīt, kas nepieciešams, uh, kādas izmaiņas nepieciešams, lai piesaistītu globālos uh, investorus un kādām jābūt struktūrālām reformām. Paldies! V Jūsu jautājums man liekas, sīkāk pastāstīt par Francijas situāciju. Es sacīju, ka šī ekonomika arvien ir spēcīga, tā ir spēcīga trumpji, visi tos apzinās. Tā ir plaša ekonomika ar daudzām nozarēm, labas infrastruktūras, labi izglītots darba spēks un attīstīta pētniecība. Taču tai pašā laikā tomēr Francijā zaudē konkrētspējā 10% Bezdarbs 91% parāds no IKP, 70, 70 miljārdi deficīts, arī ražotāju pārcelšanās uz citām valstīm. Un mums ir kopīgi jāstājas pretī visām šīm grūtībām, lai samazinātu valsts deficītu, lai arī mūsu ražotāji būtu produktīvāki. Un arī izmaiņas paredzētas sociālajā jomā. Es jau jums par to stāstīju. Pirmkārt, ir jāroda uzticēšanās Eiropas Savienībai, tad Eirozone, un tad arī konkurētspēju struktūrāls reformas, mm, kuri, kuras dažlabi sagaida no Francijas. Mēs esam nolēmuši tās īstenot. Bez šiem nodokļiem, ko pieminēja, mēs arī esam izveidosim 35 pasākumu programmu, kas veicinās konkurētspēju no fiskālās stabilitātes līdz administrācijas uzlabošanai, inovācijas attīstībai, pētniecības veicināšanai, izglītībai. Tātad mēs apzināmies visu šīs grūtības, un mēs te vēl paredzam darba tirgus reformu, pat labam risinās sārunas ar sociālajiem partneriem. Uh, Mēs to saucam par darba vietu mm, nu, stabilizēšanu. Tātad no vienas puses jānodrošina lielāka stabilitāte. Darba ņēmējiem pārāk daudz ir nestabilu darba līguma Francijā, tad ir jānodrošina lielāka redzamība e, e rūpniecības nozarei. Un tad arī vēl jāparedz elastības iespēja gatavoties nākotnē iespējami izaicinājumiem. Un tad vēl ir vai, daži labi stereotipi. Francija jau tagad ir ļoti uh, saistoša zeme investoriem. Tātad mums te par to nav jāsūdzas. Otrakārt, šodien, kad paraugos uz mūsu parādu finansēšanu, tad es redzu, ka mums arī aizdevuma likmes ir ļoti zemes Mums, protams, tas viss attiecīgi arī jāvirza tālāk, taču mūsu mērķis ir daudz ambiciozāks. Piecu gadu laikā samazinot uh, bezdarbu, samazinot parāda apjomu, uh, samazinot arī uh, valsts izdevumu īpatsvaru IKP. Mums ir jāstiprina mūsu ražojošās nozares. Uh, Skaidrs, ka tas aizņems daudz laiku, 2013. gads nebūs viegls. No vienas puses mums lielā mērā jāsamazina mūsu valsts deficīts līdz 30 miljardiem. Ņemot vērā, ka izaugsme nav liela, to panākt nebūs viegli. Tomēr šādu stratēģiju mēs esam izvēlējušies un pie tās mēs paliekam līdz beigām. Paldies! Um, quickly, Kay. Pavisam īsi, īsi papildi jautājums. Es jau paredzu atbildi, bet vai jūs tad arī domājat, kā kredīt aģentūras ir kļūdījušās? Ir arī bijušas tā, ir bijusi viena tāda, kas mūs vērtējas pozitīvi, cita ir uh, paturējusi mūs zemāk vērtējumu, taču pie tā jau mēs esam pieraduši. Uh, thank you very much. Liels paldies. Un tagad no Zaļo savienības Žans Pols Pasē. Euh, Mans jautājums ir veltīts Francijas ekonomikas un finanšu ministram Moskavisī kungs. Vai jūs varētu mums pastāstīt, kāda ir banku reforma, ko Francijas valdība vēlas īstenot? Varbūt pavisam īsi jūs varētu par to pastāstīt, jo šķiet, ka projekts tiks piedāvāts uh, ministru padomē līdz gada beigām. Uh, Tā tad banku pārveids projekts, kas ir tā kā pretēji tai virzībai, ko ir paredzējis Eiropas Savienība. Taču tas ir it kā saistībā ar to. Jūs izziņojat plašu reformu, kas ir paredzējusi atveseļot banku sektoru. Šiet, kā tā varētu būt, banku problēma risinājuma situācijā krīze, krīzes laikā. Un te arī paredzēta uh, makro programma. Taču kādi ir pamatpunkti šajā reformā? Konkrēti reāla atdalīšana starp noguldījumiem un kredītiem no banka puses un tirgiem no citas puses. Likanēna kunga ziņojums aicināja šķirt pavisam uh, atsevišķi šīs divas jomas jomas, taču jūsu projektā paredzēts abas šīs darbības jomas paturēt zem viena jumta, vai šādā veidā jūs neizjaucat status quo, un vai jūs patiesībā šādu risku tikai nepadarāt par vēl dzīvot spējīgāk? Paldies! Fine. Šis jautājums uh, sākās labi, taču nobeigums uh, izskanēja mazliet negatīvākos, tumšākos toņos. Uh, Eh, deputāta kungs, bet sekums, es vēlos sacīt, mēs gribam eh, īstenot eh, Francijas prezidenta kampaņas laikā izslidnoto mērķi, tātad nošķirt spekulatīvās banku darbības no parastajām banku darbībām. Un riskiem, ko bankas uzņemas, jābūt atbilstošiem ekonomikas finansēšanas vajadzībām. Tāpēc uh, mēs. Uh, augstu vērtējumi eh, Likanēna kungu ziņo. Mēs jau pirms dažām nedēļām vairāk kārt runāju ar Likanēna kungu. Tā tad ir arī uzņēmumi, kam nav saiknes ar uh, klientiem. Jā, uh, taisnība, mēs esam paredzējuši plašāku uh, loku trading vajadzībām. Uh, Mēs vēlamies panākt kaut ko pragmatiskāku, kas ļautu šķirt eh, spekulatīvās darbības no tām darbībām, kas nāk par labu ekonomikai. Tātad mēs esam paredzējuši uh, stingrāku uzraudzību, regulējošos pasākums. Es, piemēram, te runāju par spekulāciju, uh, izēju materiālu, izēvielu tirgos. Mums ir spēcīga uh, banku uh, nozara, mums uh, tajā strādā 400 tūkstoši cilvēku. Un ņemot vērā uh, uh mūsu modeļas izdzīvošanas spēju, mēs to uzskatām par pietiekoši spēcīgu. Tā tas ir spējas arī izdzīvot krīzes apstākļos. Mēs augstu vērtējam kandidātu François Hollande apņemšanās, ar kurām viņš nāca klajā savas um, kandidēšanas laikā. Es neesmu izjūts uh, no visiem uh, tirgu iesaistītajiem, ka viņi tiešām iesaist par šo reformu. Taču ir vēl uh, citi cilvēki, tādi kā jūs, kas uzskata, ka mēs neesam gājuši gana tālu Taču mums jāapzinās, mēs nedrīkstam pārāk attālināties no veiksmīgas reformas uh, smaguma centra, jo tomēr ir struktūras, kas ir pierādījušas, ka tās ir spēj, spējīgas labi darboties, un pēc uh, no tā tad arī vadījos. Paldies! Minutes, well. Jūs ļoti labi ieklāvāties 4,5 minūtēs, tagad virzīsimies tālāk. Uh, Goē grupe un Jorgans Klūte. Paldies! Mans jautājums Šārlis kungam. Jūs jau runājat par to, ka trojkas politika ir veiksmīga. Bet kā gan tad jūs izskaidrot, kad arvien pieaug šīs plaisas starp nabagajiem bagātajiem Eiropas sabiedrībā kopumā? Es bieži vien esmu Grieķijā, un es tur esmu arī dzirdējis bieži vien, ka tieši bankas nonāk grūtībās, jo austeritātes politikas rezultātē vairs kredītņēmēji nesat savas kredītas saistības. Un jau mēs vairākus mēnešus, protams, dzirdam, kas notiek Vācijā, ka īstenībā šī taupības programma Vācijas eksportam nāk pa sliktu. Kā jūs tomēr vēlētos, lai arī mēs mazinātu šīs laista bagātiem un nabagajiem Eiropā? Un otrs, kādus konkrētus instrumentus jūs uzskatāt par piemērotiem? Kā jūs vēlētos veicināt arī attīstību izaugsmu visiem, īpaši apzinoties, ka Vācija un arī daudz cits valsts vēl samazināt valsts izdevumus, un tas nozīmē arī samazināt izaugsmas iespējas. Un tāpat arī treškārt, ka es vēlētos no jauna atjaunot Eiropas iedzīvotāju uzticību Eiropas idejai, īpaši apzinoties to, ka ierobežot jūtas gan emocionāli, gan sociāli atstumti. Paldies! Die, die, die Antwort jautājums un atbildi vienkārši uzreiz pēdējo jautājumu būtu tā, ka mēs mēģinam atspoguļot šis, protams, arī kopsakarības. Nu, man izpratne nav tāda kā jūsu, un mēs savukārt gribam arī tad parādīt, ka dažāds izpratnes par arī korelācijām saistībām, un tāpēc mēs negribētu, lai rādītu tikai, ka Eiropas Savienība, Eirozona, valdības ir tikai vienīgas atbildīgās. Mēs varētu precīzi norādīt, ka ir dažādi, protams, atbildīgie, un Vācija atsevišķie politiskie spēki ļoti nopietni mēģina norādīt, ka mēs nevaram visu laiku rēķināties valsts izaugsmi un attīstību viensu laiku kāpinot valsts parādu. Un mēs tieši vēlamies norādīt, jo vairāk ir iesaistīta valsts ekonomikā, jo tieši sliktāk ir vispār ir izaugsmes ilgspējīgie rādītāji. Un tieši vakardien arī, kur jau mēs skatījāmies ar politisko vienošanos projektu uh, Bundestagā, ja Vācijas parlamentā, es tieši norādīju, ka mēs runājam par konkrēto pārmaiņu procesu, kas ir salīdzināms tikai tādai situācijai, kas pirms 20 gadiem atspoguļojās Varšavas paktā. Ekonomiski tas nozīmē toreiz, ka Tātad šī tuvināšanās austrumi rietumi, un tas nav vienkārši izlīdzināšanās pasākums. Šī atšķirība plājas, par ko jūs runājāt, disparitāte sabiedrībā. Daudz statistika šobrīd pierāda, un es varu jums arī vēlreiz to pierādīt, un Vācijas federāla valdība galvenokārt uzrāda, ka šīs izmaiņas, ko mēs piedzīvojam, ir tieši izraisījusi globalizācija, un ieskaitot arī izmaiņas, ko rada modernās, modernās komunikāciju tehnoloģijas. Jūs skatāties, kā attīstās darba tirgus, cik ļoti strauji mainās darba tirgus. Tieši tas, kā, lai nodrošinātu konkurētspēju, darba vietu, mēs šobrīd esam tiešā konkurence ar visu pasauli. Un tas, piemēram, jūs redzat, ka ir uh, uguns nelaime Bangladešā. Jūs uzreiz redzat, kas saistās arī ar uh, Vācijas piedzīvoto, piemēram, ka tik pilnībā gan jau drama lielā katastrofa piedzīvo arī Vācijas tekstilu nozari. Tā kā tajās tiešām ir globālās atbalsts un globālajiem tirgi, un tas, ko mēs piedzīvojam, tas tieši ir izskatās globālā mērogā. Globālās investīcijas un aktīvā iedzīvot iesaistīšanās ekonomikā mēs redzam, ka ir absolūti jāskatās globālā mērogā. Savādāk sanāk, ka mums jāatgriež pie tā, ko piedzīvosi Austrija, austrumu daļa Eiropas austrumdaļa, kas beidzās 90. gados šī plānveida ekonomika. Paldies, vai vēlaties vēl ko papildināt, Jorgen? Jā, also konkrēti. Ja es vēlētos, tad, jā, bet, diemžēl, jūs nesacījāt nekādu konkrētu uh, pasākumu, jūs nepiedāvājāt. Jā, par ilgtermiņus varētu saprast, bet, bet kāds tad, ko tad darīt? Vai, piemēram, palielināt vēl nodokļus un tam līdzīgi. Godātais kolēģi, atbildi ir saistīta ar to, Vācijā šī debata trīs gadu laikā ir ļoti aktuāla un aktīvi arī tiek risināta. Un 2009. gadā, 2010. gada sākumā arī finanšu ministrs tika visu laiku kritizēts par to, ka Vācija vēlas samazināt savu deficītu un līdz ar to apdraud izaugsmi. To arī no, uz to norādīja arī Eiropas komisija, Eiropas um, Savienība un līdz to arī IMF, uh, Starptautiskās valūtas fonds. Uh, Un Amerikas kolēģis, es toreiz visiem tomēr biju pret un norādīju uz visiem mūsu pienākumiem, kas arī saskaņā mūsu sekundāriem tiesībām. Un ne jau visas Eiropas valstis ir arī saņēmušas, bet mēs esam saņēmuši OECDF un, un IMF, jeb SVF, um, sagatavoto ziņojumus par to, kā Vācija tomēr ir kāpinās iekšējo patēriņu un kāpinās iekšējo paļāvību. Arī Eiropas centrālā banka ir norādījusi, ka tieši nesiņa par nākotni ir tā, kas sagrauj iedzīvotāju uzticīšanos. Mēs savukārt esam atgojušo uzticību, kāpinot valsts ilgspējumā um, finanšu pārvaldību, un tagad mēs dzirdam, ko īstenībā, kā amerikāņi gribas arī par, padarīt German-like uh, savu finanšu politiku, tātad pieskaņot pēc Vācijas modeļa. Priekšsādātāji, tagad atpakaļ pie EPP. Eh, eh, Paldies! Vēlos īpaši pateikties abiem ministriem par ļoti precīzu un atklātu valodu, kas ļauj precīzi situāciju arī labāk tad izprast. Bet otrajā puslaikā šī cīņa, kas ir starp Eiropu un finanšu tirgiem. Tagad mēs redzam, kā jūs, protams, tiksieties un skatīties, vai Eirozonas arī varbūt uh, komanda arī nomainīs komandas kapteini. Un uh, varbūt, ka ECB galva būtu jāmaina. Un kādā ziņā finanšu ministrs arī atsaucās, ka varbūt jāmaina atsevišķie arī puslaika noteikumi, ja es pareizi sapratu. Galu galā, jūs abi ministri šeit, un es vēlētos uzdot jautājumu franču ministram. Jūs norādījāt, ka kas attiec uz eh, eh, sociālo kontroli, pašu eh, finanšu kapacitātes noteikšanu un ekonomiskās izaugsmas um, koordināciju, jūs sacījāt, ka tas nepieciešams iespējams tomēr ir līguma izmaiņas. Kad jūs plānojat to darīt? Un Vācu ministri jūs arī runāt par banku savienību un par iespējamo ne Eirozonas valstu piedalīšanos. Kā tad tas būtu? Kā tas ir iespējams iesaistīt visus valstis arī balstoties uz līdšanējo līgumu un jau 176, 127. pāns 6. punktu, un kas arī paredz šādu iespēju, kas neparedz šādu iespēju. Kā jūs to redzat? Jā, es daudz paļaujos uz demokrātisko kontroli, kas tiktu stiprināta Eirozonā. Es biju Eiropas lietu ministrs savā jaunībā. Es, uh, piedalījos uh, ārlietu ministru padomē, es biju arī biju jūras vidū, tātad 15 uh, gadus pavadīju Eiropas institūcijās un arī Ekofin padomēs. Tagad es tiekos ar Eiropas pārstāvjiem. Man gan neliekas, ka lēmumu pieņemšanas mehānisms uzlabojies. Gluži otrādi. Uh, jautājumi kļūst sarežģītāki, arī daudzveidīgie viedokļi ir tikai pieauguši. Un viss tas nedarbojas tā, kā tam būtu jādarbojas. Eirogrupa, piemēram, ir tāda iestāde, kurā ir milzīgi daudz pilnvaru. Tā ir tā, tad vajadzētu darboties veiksmīgāk, taču atklāt sakot, mūsu rīcībā nav tāda mehānisma, kas ir mūsu pašu iespēju līmenī. Mums jāpavada divas, trīs dienas, līdz atrisināt vienu jautājumu. Šī iemesla dēļ es uzskatu, ka Eiropas parlamentam, ievērojot savu integritāti, ir jāspēj kontrolēt, eh, regulēt vai eh, pieņemt likumus šajā jomā. Turklāt bez šaubām līgums ir jāgrosta. Te es te runāju personīgi, kā Eiropietis, kā finanšu ministrs. Es neesmu naidīgi noskaņots pret līguma grozīšanu. Ir eh, vairāk jautājumu, kas tā tiktu atrisināti. Un eh, šie jautājumi jāatrisina līdz 2014. gada vēlēšanām. Un es te kā Eiropas pilsonis saku, šis solidārās integrācijas jautājums, eh, runa par demokrātisko kontroli, tām šim aspektam jābūt skartam nākošajās debatēs. Un es tātad neesmu pret līguma grozīšanu. Paldies! Herr eh, Kollege Langen, wir haben in der. Gudais kolēģi Langen, pagājušajā ECOFIN sanāksmē komisija un, mm, un mm, mēs uzdevām jautājumu juridiskam dienestam, lai viņi tad skaidri izstrādātu šādu pārskatu par to, ka arī bez līguma izmaiņām 127.6 arī varētu tomēr arī nodrošināt, ka juridiski mēs atrisinām šos jautājumus, jo šobrīd 227. pants konkrēti ierobežo šāds iespējas. Zviedrijas ministrs tieši arī šo aktualizēja un papildus vēl mēs arī lūdzām, lai, ja tā gadījumā, ja valsts vadītāji varētu vienoties par šādu risinājumu pieņemšanu, tad paredzētu kā kādu iekš īstermiņa risinājumu. Es lūdzu, lai šo sagatavotu šodien sanāksmes, rītdien sanāksmes, bet neesmu vēl saņēmis. Vai esat apmierināts saņemt atbildi, saka priekšsādātāju? Jā, bet tad vēl jautājums franču ministram par kopējo parādu uh, robežu noteikšanu. Vai tas uzreiz nozīmē arī ideju par eiro obligācijām? Euh, Jā, es tiešām domāju, ka Francija iestājas par eiro obligāciju emisiju. Uh, Eh, par to mēs iestājāmies kampaņas laikā un ir pēc tam. Mēs skaidri saprotam, ka dažiem no mūsu partneriem, tādiem kā arī Šoibas kungam, tā ir sarkanā nepārkāpjamā, nepārkāpjamā līnija. Taču procesa beigās mēs to varētu panākt. Tad, kad mums būs spēcīga Eiropas Savienības integrācija, tad ar to nekāds problēmas nebūs. Par šo nostājas iestājos un arī tagad. Tātad eh, politikai un parāda apusējumībai ir jābūt apvienotai. Liels paldies, turpina priekšsēdētā sociāldemokrāta vārdā Pīters Simons, ja nemaldos. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Um, ähm, da... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas padome nodarbojas ar jautājumu par kopies Eiropas banku uzraudzības izveidošanu un kas paredzētu arī tiešo banku rekapitalizāciju no ESM līdzekļiem. Bet nevienu teikumu īsti vai vienā teikumā es dzirdu tikai ko tad Švablis kungs tad to būtu pieminējis. Bet tomēr. Mēs gribam norādīt, ka parlaments uzskata banku rekapitalizācija būtu reāli īstenojama un papildus vēlos norādīt, ka galu galā ESM ir konkrēti nodokļu maksātāju līdzekļi. Tātad vienīgais fonds, kuru mēs vēlamies izveidot Eiropā un kuri varam izveidot, kas tiešām arī īsno to, ko esam solījuši iedzīvotājiem. Tātad nevis nākotnē likt par parādiem maksāt nodokļu maksātājiem, bet gan pašām bankām. Un tas vienīgais fonds tieši būtu plānotais banku garantiju depozītu drošības fonds un arī otrs fonds. Tātad tas ir, ko mēs sacījām un ko mēs dzirdam arī, ka komisija, ka tad arī tas skartu tieši vidēlielas bankas un pasargātu nodokļu maksātājs no šo banku pārmērībām. Pagājušo gadu februārī mēs jau dzirdējām, un mēs esam nolēmuši par savu pozīciju, bet mēs visu laiku gaidām padomis vienoto lēmumu, bet padomi izvairās no šī jautājuma risināšanas. Mēnešiem ilgi nekas nenotiek. Otrs fonds, tātad rekapitalizācijas fonds, ir jau tagad arī nodrošināt tādu līdzekļi, kuru padome pati raksturosi kā īstenojamu apjomu. 1,05% no depozītiem, kas aptien nozīmē, ka 70 miljārdi eiro, 77 miljārdi eiro. Ja mēs skatāmies, kas īstenībā jau tagad ir izmaksāts, tad īstenībā tas nozīmē, ka šiem apjomam būtu jābūt divreiz lielākam. Tātad šeit noteiktais banku rekapitalizācijas fonds un tā līdzekļi ir nepietiekami, tas skaidrs. Tas nozīmē, ja mēs gribam tieši tomēr arī vēlreiz apliecināt nodokļu maksātājiem, ka viņiem nebūs jāmaksā par banku kļūdām, tad ko tas nozīmē? Tad šeit taču nepietiek līdzekļi, mēs nevaram viņiem to apsolīt. Īpaši, kas atcies uz depozītīvu garantijām, uh, Tātad mums būtu jākāpina šīs fonda apjoms, lai nebūtu tā, ka beigās ESM un nodokļu maksātājs ir vienīgais, kas par visu galu galā vienmēr ir gatavs maksāt. Paldies! Šķiet, ka šis jautājums tika uzdots galvenokārt jums, Wolfgang. Tad, nē, abiem, tad katram ir minūte atbildēšanai. Pirmkārt, kolēģiem Simonam vēlos norādīt, ka mums vienmēr ir jāievēro, īstenot jebkuru pasākumu, ka mēs nedrīkstam vēl vājināt finanšu sektoru ar papildus pasākumiem. Banku no fīžu eh, krīzes situācija, kas bija tieši arī jau mans priekštecis Steinbrukungs, kas tieši aktīvi tika iesaistīts šos jautājumos, un, un tas bija doktors Pērs Steinbruks, kas bija toreiz finanšu ministrs, un par to arī tagad ir gan pārņēmis deputātu vietu, Eiropas, de, Vācijas parlamentā, un viņš toreiz norādīja, ja mēs atsaucam uz Bāzeli 3 un globālo konkurētspēju arī finanšu iestādēs un finanšu tirgos, lai nodrošinātu, ka bankas tieši nodarbojas ar ekonomikas attīstību un darba vietu. Nu, lūk, īstenībā Bāzela 3 bija tieši, kas precīzi tika izstrādāta, un es ceru, ka šogad beidzot tā tiks arī ieviesta, kas ir tieši par banku uzraudzību un par konkrētiem noteikumiem banku darbībai. Un es ļoti ceru, ka šis jautājums tieši arī tiks pabeigts, un tas īstenībā nav tiesa, ten tas nav tā, ka jautājums būtu iesprūdis padomē. Un tālāk par otru jautājumu. Mēs, protams, visus jautājumus arī par banku glābšanas fondu, rekapitalizācijas fondu, visi līdzekļi ir pieejami, jo galo galā arī Bāzels 3 ietvaros mēs Vācijā esam runājuši par konkrētu ietekmi uz nacionālo likumdošanu, un mēs norādījām arī, ka šī regula tieši jau skaidrs paredz milzīgus apjomus, bet ar to nepietiek, ko īstenībā reālā situācija vajadzētu. Un vienlaikus mēs tomēr norādām, kas ir pareizais ceļš. Un tālāk par depozītu garantijām. Nu, pirmkārt, mēs norādām, ka te ir spēkā nacionālās depozītu garantijas, kas ir atšķirīgas šīs sistēmas. Un ja šodien jūs vienkārši ņemot vērā noteikumus, kas ir konkrētajā valstī, un vēlaties to eiropeizēt, un paredzēt vēl arī paralēli, ka paliek spēkā nacionālās depozītu garantiju schēmas, tad jūs nedrīkstat vairs uzdot šo jautājumu par to, kā šo atbalsta vai neatbalsta Eiropa, uh, Eiropas iedzīvotāji. Skaidrs, ka viņi teiks, nē, mēs tādu neatbalstām. From, uh, Šķiet, jūs nesaņemsiet atbildi no Moskavičī kunga, jo laiks ir iztecais. Vai jūs vēl joprojām ties vēlaties saņemt atbildi un liek kādam iespēju uzdot jautājumu? Athetten, wäre ich für eine kurze Antwort dankbar. Bet kolēģi jau iepriekš mums ietaupīja laiku, vai ne? Tā ka varētu tomēr atbildēt. Atbildēšu pavisam īsi, saka Moskavičī kungs. Uh, Jā, pavisam vienkārši sakot, mēs esam nodibinājuši saiknes starp eh, banku rekapitalizāciju un tiešo uzraudzību pēdējā Eiropadomas sanāksmē. Un otrkārt, es gan saprotu, ka tas varētu arī izraisīt problēmas, tas jāvērtē pragmatiskā veidā. Uh, Eh, Eiropas stabilizācijas mehānismam jābūt atbalsta punktam. Taču manā skatījumā Banku Savienība mm, nepamatojas tikai uz banku uzraudzību. Tas ir eh, trīsdaļīgs eh, process, mums jāņem vērā arī garantijas. Un es iestājos par noguldījumu garantēšanu arī. Un es domāju, tomēr, ka mums jābūt ambiciozākiem. Paldies. Okay, uh, Labi, saka priekšsēdētāji, turpināsim tālāk. Atkarna EPP grupas pārstāve Danuta Hubnere. Paldies, Šeron. Es vēlējos uzdot Šaiblis kungam jautājumu, un jautājums ir par ne Eiropas dalību valstīm uzraudzības sistēmā. Komisijas priekšlikums ir ticis pielāgots un grozīts, lai padarītu šīs ne Eirozonas valstis, kuras vēlētos iesaistīties sistēmā, lai valsts justos labi, bet vismaz parlamentā mēs nesam spējuši uh, risināt šo fiskālā backstop problēmu šīm valstīm, jo šādas problēmas radīsies. Viena iespēja būtu uh, atvērt uh, šo banku rekapitalizācijas daļu arī ne Eirozonas dalību valstīm, ja no šīm valstīm tiktu saņemts arī kāds ieguldījums, kontribūcija, bet tas pieprasītu arī līguma izmaiņas. Cita iespēja būtu pasku, palūkoties, kas šajā ESFM daļā, kur tiek runāts par ne eiro zonas dalību valstīm, lai būtu uh, līdzīga veida kā banku rekapitalizācijas intervencija iespēja. Man arī jautājums ir, kā jūs redzat šo fiscal backstop jautājumu tām uh, dalību valstīm, kuras tad nav uh, Eirozonas dalību valsts? Zunächst einmal, uh, Frau Hübner. Hübners Konze, pirmkārt vēlos norādīt to, ka. To jau, kon, protams, daudz negribas dzirdēt, bet fakts ir tāds, ka banku uzraudzība nenozīmē uzreiz, ka ka uzreiz katru banku glābs ESM. Tas tomēr pirmkārt ir saistīts ar līgumu, kāds ir uh, noteikts ar dalībvalsti un par konkrētiem nosacījumiem, kas ir jāvēro, lai varētu iekļauties ESM līdzekļu iztē, um, pie, piešķiršanā, bet ne visas bankas automāts tiek iekļauts ESM līdzekļu iespējamā izmē, izmantošanā. Tas ir pirmkārt. Un, protams, par ne Eirozonas valstīm Ir skaidrs, ka ir jāatrisinā šis jautājums juridiski, un tā kā būs juridiski tas atrisinās, tad ir, protams, katras valsts izšķiršanās, vai, vai viņas vēl šeit iekļauties lietas sargā aizsardzībā vai nē. Es sapratu, ka, un domāju, ka, tad, protams, ar šo līdzekļiem varētu arī nepietikt. Un vēl tas ir, protams, juridiski jāskatās, kā to var īstenībā tad atrisināt, ja valsts nav Eirozonas valsts un tomēr iesaistās ESM. Uh, ja mēs tad tieši Eiropas līdzinējā finanšu stabilitātes mehānismā redzam, ka katra dalībvalsts pie, iesniedz pieprasījumu un ar katru dalībvalsti atsevišķi tiek parakstīts saprašanās memorands, un tad var runāt arī par banku rekapitalizācijas iespējām. Tas līdzinējā kārtībā. Vēlties vēl ko papildināt, Danut? Nē? Vai Moskavīsī kungs vēlētās ko piebilst? Nē? Tādā gadījumā nākamais jautājums ir no atkal EPP grupas Feo kunga. Obrigado. Paldies. Paldies, Šēron. Man ir jautājums abiem ministriem, tādēļ mēģināšu to uzdot īsi. Kā jau jūs zināt, tad pavisam nesen tika mainīti nosacījumi Grieķijas aizdevumam. Un man ir jautājums, kāds ir jūsu viedoklis par šādu iespējamību, ka jauni nosacījumi, kas ir noteikti uh, Grieķijai, procentu likmēm un tā tālāk, vai jūs domājat, ka šādus nosacījumus varētu pielāgot arī citām Eiropas uh, da valstīm, kuras saskarās ar problēmām, kā piemēram Portugālē? Ich würde Portugāli nicht raten. Nu, es jau nekādus um, padomus nevēlos sniegt Portugālē. Un arī neieteiktu, protams, gan šādu o, soli spērt. Jo galu galā Grieķija tomēr ir ļoti īpašs gadījums, tas pirmkārt. Un, un tāpēc Portugālei un Īrijai nekad arī nav nācis prātā un šādas pārma, um, līdzinējās diskusijas neko tādu nedzirdējis. Un otrs, kur mēs runājam par divpusējiem arī līgumiem par kredītu piešķiršanu, Portugāla un Īrijai šāda programma vispār nav, līdz ar to nav nekādu pārnes iespēju. Un, un EFSS ietveros mēs esam noteikuši desmit gadu arī fiksēto procentu likmi arī tādā gadījumā, kad vairs nav pieejami EFSS kredīti. Ja mēs nodrošinātu tiešām un uh, ja Portugālei liektu iespēju vairs izmantot, iegūt finanšu līdzekļus finanšu tirgos, tas tiešām būtu katastrofāli. Un es tāpēc šādu arī soli neaicinātu viņus spērt. Paldies. Uh, Vispirms es gribētu pievērsties Grieķijai, atgriezties pie tās. Vēlreiz gribu apsveikt, es jau sacīju, ka tas bija pagrieziena punkts, ka mums izdevās sniegt risinājumu šai valstī, uzturot uh, to eirozonā. Mums šis mērķis bija ārkārtīgi svarīgs. Un kad mēs eh, paraugāmies uz šo nolīgumu, manā skatījumā šis nolīgums ir uh, uzticams, ilgspējīgs turklāt, tas paredz arī apņemšanos attiecībā uz nākotni. Eh, pagājušā nedēļa šis notikums bija ļoti svarīgs un būtiski bija to īstenot. Mm, process bija ilgstoši sarežģīts, uh, jo sarunas, eh, sarunām temats sākotnēji bija mazliet citāds. Programmai ir jābūt izturīgai, ilgspējīgai, tad jānodrošina gan programmu finansējums, gan arī um, parāda samazināšanās eh, līdz 2020. gadam. Es tiešām uh, eh, lolu liels cerības, ka šī atpirkšanas programma būs sekmīga. Uh, Mm, aplēses ir bijušas ra racionālas. Es domāju, ka tā mēs iegūsim laiku to visu risināt un ka Grieķijas puse arī īstenos savus apņemšanās. Runājot par Portugālu, protams, es varu sniegt tādu pašu atbildi, kā Šaiglis kungs. Situācija nav tieši tāpat kā Grieķijā, ir jā, jārunot citi risinājumi, atšķirīgi no tiem, kādi mums bija Grieķijas gadījumā. Mērķis ir pēc iespējas drīzāk uh, Portugāli uh, atkal uh, ievest uh, tirgu, un tātad mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos. Paldies! Paldies, vai vēlaties vēl ko papildināt? Jā, Paldies, Falkungs. Vienkārši sakot, es atbalstu valdības darbu Portugālē. Viņi tiešām cenšas noslēgt programmu. Kādus iedrošinājumu vārdus jūs varētu sniegt Portugāles valdībai? Vēl vienreiz Eh, šīs valdības īstenotās, īstenotai programmai ir pilnīgs mūsu atbalsts. Nu, kā parasti, es absolūti piekrītu poram pie, pie eh, Moskavicu kungam. Šķiet, ka atbildi bija turpiniet labo darbu, bet es nevaru eh, neizteikt atbalstu šim jautājumam par ilgspējības rādītājiem. Nākamais ir man Goka kungs. Merci, Madame la Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ir daudz federālistu šeit telpā. Un uh, mums citiem federālistiem ir zināms, ka Eiropas uh, būvniecības nākošais posms ir saistīts ar budžeta disciplīnu dalībvalstīs, taču tas arī attiec uz budžeta kapacitāti Eiropas līmenī. Tas pastāv e, visās federālajās vienībās. Šis jautājums virzās uz priekšu, ja mēs palasām Van Rompēja kunga priekšlikumu savā pagaidu vidustermiņa ceļa kārtē vai lasām uh, neoficiālo komisijas dokumentu vai arī Marijans Tīsenes ziņojumu, par kuru parlaments nesen nobalsoja. Pastāv šī ideja par to, ka nepieciešama budžeta iespēja uh, risināt asimetrisko triecienu un, kā sacīja Moskovici kungs, anticikliska politika. Runājot par šo budžeta kapacitāti vai anticiklisko politiku vai, piemēram, procikliskāku politiku aicinājumu uz to, ir trūkums. Mēs šai parlamentā tam piešķiram lielu uzmanību, kā uh, uh, risināt šo budžeta kapacitātes problēmu. Mēs zinām, kādas ir sarunas par uh, finanšu perspektīvu, tās ir ļoti sarežģītas. Daudzas valstis nevēlas palielināt savu ieguldījumu. Tad mans jautājums ir vērsts jums, pret jums abiem. Uh, taču Francijas ekonomikas finanšu ministrs jau padaļai atbildīs šo jautājumu, tātad vairāk jūs dot jautājumu Šelbes kungam. Uh, Kā šodien mēs varam pal iedomāties palniet Eiropas Savienības pašas resursus, lai sniegt līdzekļu šai budžeta kapacitātei? Kādi instrumenti te ir varētu ie būt iedomājuma aizdevums vai nu, nodokļi, lai mēs beidzot izietu no šīs domāšanas veida, ka katrs uh, iesniedz savu ieguldījumu, gaida, ka viņš saņems tikpat daudz atpakaļ. Paldies! Tas ist uh, eine Frage, die man. Šis ir jautājums, ko nevar tik vienkārši atbildēt. Jo pašos pamatos Vācijas ferā valdība un es arī piekrītu arī jūsu pieejai. Tomēr tas viss prasīs mainīt Eiropas līgumu. Jo, ja mēs runājam par, līdz ko runājam par nodokļiem, tad arī tas nozīmē arī Eiropas līguma izmaiņas. Un jautājums ir, kādā veidā tad arī to nodrošinām arī ar Eiropas nepieciešamām iestādēm un 27 dalībvalstu piedalīšanos. Es, protams, arī vienmēr iestājos par Eiropas parlamenta jautājumu dalību un atbalstu un funkciju stiprināšanu tajos jautājumos, kur nevar vienoties visas 27 dalībvalstis, un tomēr Eiropas parlaments atbalstītu varbūt atsevišķus arī lēmumus, jo mēs zinām, ka gan komisija, gan arī, protams, parlaments lēma par Eirozonas dalībvalstu budžetu, un līdz to tas sanāk, ka tomēr par da, zo, Eirozonas valstīm tomēr lēma visas 27 valstis. Un tā, ka nākotnē nevar būt tā, ka es šausos uh, visus papildus politikas finansēt tikai dalībvalstu iemaksas. Līdz ar to es domāju, ka tas nav risinājums, un tāpēc nākotnē būtu jābūt šādām atklātām debatēm gan par budžeta uh, izveidošanu, gan arī par ilgspējīgu finanšu vispārējām perspektīvām. Un tāpēc mums būtu ļoti rūpīgi jāsako, lai šo moral hazard problēmu mēs nepārvērtētu par zemu morālo apdraudējumu. Jo, ja mēs skatāties uz konkrēto spiedienu, un kas tiek izdarīts uz dalībvalstu par konkrēto Eiropas līdzekļu eh, tēriņiem. Tātad sanāk, ja mēs nesamērīgi izdarām šādu spiedienu, tad arī nevarēsim vairs runāt par Eiropas valsts suverenitāti. Un līdz ar to tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē arī pēdējās nedēļās, kā trejo reizi tas apliecinājās valstu un valdību vadītāju sarunās. Uh, Kā jau mans kolēģis, eh, kā jau eh, deputāts sacījis jau savā ievadrunās, padaļai atbildējuši šo jautājumu, tad es, eh, es iestājos par autonomu Eirozonas budžetu. Un tas uzņemtos funkcijas cīnoties pret cikliskām parādībām. Tad ir paredzēta finanšu darījumu, ir paredzēts, paredzēts finanšu darījumu nodoklis ir arī um, zināms uh, nodoklis sabiedrībai paredzēts. Un es arī iestājos par Wolfgang sacīto par demokrātisko kontroli Eirozonai. Tas, protams, ir tāds jūtīgs jautājums. Mēs negribam izveidot jaunu parlamentu, varētu būt, piemēram, kāda komiteja, nu, par to ir vērts padomāt. Tas ir arī daļa no uh, demokrātiskajām debatēm saistībā ar 2014. gadu. Taču katrā ziņā uh, Šai parlamentā ir jābūt veidojumiem, kas nodarbojas tieši ar eirozonu. Eiropadoma bieži vien apvieno tikai Eirozonas valsts, kad runa tieši par problēmu, kas valda Eirozonas valstīs. Paldies. Um, Pēdējais jautājums no EPP grupas Hokmāka kunga. Paldies. Paldies arī ministriem, kas šodien mums ir pievienījušies. Es zinu, ka liela daļa no diskusijām par Eiropas konkurētspēju un stabilitāti noved pie diskusijām par Eirozonu un ne Eirozonu. Un man jāsaka, esmu nedaudz nobežījies par to, jo Eiropas Savienības spēks ir Eiropas Savienība. Un pašlaik pasaules fragmentācijas risks. Uh, iekšējā tirgu, finanšu tirgu, un arī līdz ar to arī uzraudzības fragmentācijas risks pastāv. Un es vēlējos uzdot jautājumu mūsu viesiem, kā jūs saskatāt šos riskus, kādas būtu potenciālās sekas un kā no tām izvairīties. Piemēram, šīs ierosinātās līguma izmaiņas, kas ļautu visiem piedalīties ierosinātajās struktūrās. Otrs jautājums saistās ar konkurētspēju. Ja mēs runājam par e, institūcijām, tad kādas problēmas mums pašlaik pastāv Eiropas Savienībā, kuras ir jārisina, lai ļautu valdībām turpināt veikt reformas saistībā ar konkurētspēju un stabilitāti. Varbūt varētu vērsties pie Francijas ministra, vai ir kādi īpaši noteikumi, īpaši institūcijas, kas nepieciešams. Varbūt ir nepieciešams stinglāk, stingrāki nosacījumi saistībā ar valsts palīdzībām un arī, teiksim, tērauda nozaru. Was... Es domāju, ka Wolfgang jautājums bija no sākuma jums, vai jūs vēlaties dot pirmajam vārdam Pjēra pārmaiņas pēc? Labi, tad Moskavīsī kungs pirmais. Runājot par rūpniecību, tērauda rūpniecības nozares nacionalizācija atbild jau tika sniegta. Tas nav risinājums, par kuru iestājas Francijas valdība. Jūs jau zināt, ka tas ir e, tāds ierocis, e, kas tikai e, aicina neizmantot sniegtās iespējas. Tātad nekāda labuma no tā nebūs. Mēs patiesībā maz izmantojam atomieročus, un tātad tas ir tāds kā salīdzinājums. Un beig beigās šādā veidā mēs nesam nonākuši pie inteliģenta risinājuma. Uh, ar rezultatīvām sarunām ar Mitāļu kungu. Katrā ziņā sadrumstalotība es apzinos, taču ir arī Eirozonas īpatnības. Tas ir saistīts arī ar sarunām par Eirozonu. Rīt sanāks fi, fi, ekofin sanāksme un ir svarīgi izstrādāt tādu pāraudzību, kuru īstenotu Eiropas centrālā banka, kaut arī ir paredzēta arī uz, uzraugi no nacionālajām dalībvalstī. Un tās valsts, kas ir ārpus eirozonas, arī jāiekļauj, lai viņas justos līdzvērtīgas centrālās, Eiropas centrālās bankas kontekstā. Tātad pie tā mums vēl jāstrādā. Runājot par pārējo, es tiešām iestājos par to, lai Eirozonā valdītu stiprināta sadarbību, lai būtu pašu integrācijas posms. Un šī savienība tiešām ir 27 dalībvalstu savienība. Mēs nedrīkstam nošķirt vienus no citiem. Mums visiem jāstrādā kopā. Paldies. Godāties kolēģi Hokmārkungs. Es jau iepriekš norādīju, ka esmu ļoti iesaisties par to, lai nodrošinātu Eirozonas valstu un ne Eirozonas valstu vienu mm, līdzīgu uh, stāvokļu noteikšanu. Un man tas, protams, nebūtu īpaši vairs jāatkārto. Es domāju, ka tas ir skaidrs un to man nevajag atkārtot. Ja mēs tiešām vēlētos, lai mēs skaidri saskatītu, kā mēs izlīdzinām šīs atšķirības starp 17 valstīm un ne citām, uh, tad vajadzētu ļoti svarīgi, lai citas desmit valsts aktīvi piedalās. Un vismaz iespējami daudz no desmit valstīm tomēr ir piedalītos Eiropas banku uzraudzībā. Un es tiešām vēlos norādīt, ka nu, jums jāskatās, kas notiek, ko mm, mums tomēr ļoti svarīgi, lai iespējami daudz dalībvalsts labprāt izvēlas piedalīties. Un otrkārt, ja mēs skaidri redzam, arī globālā ekonomikā tad ir jāpanāk tieši, kad mēs izveidojam spēcīgāku ekonomisko integrāciju. Un tieši tāpēc izolētā Eiropas monetārā savienība, kas ir noteikta arī Eiropas līgumos, ir skaidri nosakot, ka, ja tiek ievērot nosacījumi, tad dalībās arī pievienojas, tad skaidri tas ir vērsts arī uz to, ka tas signāls, ka tas ir pareizais lēmums, Un, ja šo lēmumu nebūtu pirms desmit gadiem pieņemts, tad tiem, kuru gadījumā tieši šodien tas būtu vēlreiz jādara. Jo sādā globalizētā ekonomikā mums, kā Eiropiešiem, vispār nav citu iespēju, ja mēs nespējam tālāk integrācijas projektu turpināt. Un tad, ja jūs vēl gribat sadalīt 27 dalībvalstu starpā, tad tas nav kādā ziņā vēlams. Un tad šo sadalījumu īstenībā mēs neatiecinām pret 17, bet gan pret 10 valstīm šobrīd. Tātad galu galā te ir jārunā par valstīm, kuras šobrīd tieši vadošās integrācijas virzībā. Paldies! Thank you very much. I'd like. Liels paldies! Es vēlētos pateikties abiem ministriem par veltīto laiku. Mēs labprāt būtu parunājušos vēl ilgāk, bet zinu, ka jums jādodas tālāk, jo mēs nevēlētos aizkavēt Eirogrupas sanāksmes sākumu. Ja deputāti varētu palikt savās vietās dažas minūtes, man ir jāizsaka daži paziņojumi, un es tiešām gribētu jūs informēt, kas negribētu stāstīt par to tukšai telpai, bet arī gribētu izmantot iespēju uh, un atvadīties no ministriem. Lūdzu, uzkavējieties vēl vismaz divas minūtes. Okay. Labi. Kolēģi, lūdzu, esiet klusi. Un es varētu izteikt atlikušos paziņojumus, vēlētu sniegt jaunāko informāciju par trialogu darbu. Lūdzu, vai cilvēki varētu nesarunāties? Lūdzu. Es zinu, ka šis ir ļoti, aiz, viss ļoti aizraujoši, bet jo ātrāk mēs pateiksim paziņojumus, jo ātrāk mēs visi varēsim doties prom un parunāties. Par uh, Capital Requirements regulu mums notika politiskais trialogs pagājuši ceturtdien. Mēs koncentrējāmies tādiem jautājumiem kā likviditāte, kapitāls, uh, atmaks. Šonadēļ mums bija daudz tehniskas sarunas, un mēs sagaidām, ka nākamdēļ notiks divi trialogi Strasburgā. Uh, otrdien un ceturtdien. Par tilpēku pēdējais trialogs notika pagājuši ceturtdien. Eh, panākt vienošanās par Gauzer ziņojumu, sākotnējā pakotne par Ferēra ziņojumu tika iesniegta, un šis, šī pakotne eh, veido jaunu formulējumu par ekonomisko dialogu, par deleģētajiem aktiem, pārskata klauzulu, uh, par to, kā ņemt vērā sabiedriskās investīcijas, par vidējā termiņa investīcijām un komisijas deklarāciju par tā saucamo, saucamajiem trešās nodaļas jautājumiem, jo īpa, proti par soļiem, kā samazināt redemption fund. Tieskie juridiskie teksti tagad ir galdā un mums ir mēs apspriedīsim komisijas piedāvāto formulējumu. Cerams, ka spēsim nonākt pavisam drīz pie apmierinoša rezultāta. Priekšsēdētāji no mikrofona par kredītreitinga aģentūrām tika panākta vienošanās trialogu laikā 27. novembrī, kur mēs runājam par suverēnā parādu, par konkurenci, un mēs tagad sagaidām balsojumu plenāru sesijā janvārī vai februārī. Tas arī ir viss no paziņājumiem, nav nekādu citu jautājumu. Nākamā sanāksme norisināsies ceturtdien, 6. decembrī no 9. līdz 12.30. Lielas paldies visiem!